Tagad sāksim ar priekšsēdētāju paziņojumiem. Ziņoju par koordinatoru lēmumiem. Par ziņojumu par likumdošanas uzraudzību monitoringu un pieciem lūgumrakstiem, par kuriem bija runa šorīt. Tiek daļa atstātī. Izskatīšanai daļa tiek slēgti. 680, 682 Tie ir lūguma raksta numuri. Koordinatori pie, eh, uzklausīja priekšsēdētājs viedokli. Tālāk par priekšsēdētājs priekšlikumu par, eh, ko piedāvāja priekšsēdētāji, to koordinatori pieņēma. Tālāk. 22. novembra ziņojums tiek pārcelts, tā uzklausīšana tiek pārcelt uz janvāri. Lūguma raksts 1012 nu, tiek pieņemts un skatīts februārī. Šeit ir runa par uh, faktu misiju februārī. Tie bija priekšsēdētāju paziņojumi. Un tagad turpinām ar konkrētiem lūgumrakstiem. Pirmais no tiem Tas ir Rumānijas pilsoņa lūgumraksts par iespējamu neatbilstību Eiropas Savienības direktīvai saistībā ar tiesvedību Rumānijā. Iesniedzējs ir ar mums. Thank you very much. Paldies. Dear Committee on Petitions, Honorable Commission, I appreciate your statutory and firm approach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 jūsu stingro nostāju pret sākotnējo lūguma raksta tekstu, bet es augstu vērtēju arī to, ka uh, Rumānijas iestādes ir atzinušas nepilnības direktīvas 2014-42 eh, ieviešanā un pārnese 16. Eh, gadā. Uh, Eh, jāsaka, ka, lai transponētu procesuālās garantijas, eh, kas nodrošina taisnu tiesu, netika ieviestas, kas ir 8. pāns direktīvā 2014.42 kamēr eh, pārējo daļu ehm, Rumānija ieviesa atbilstoši garantijas uz aizsardzību un kvalitīvu tiesas procesu Rumānija eh, nodarbojas tikai ar retoriska satura paušanu. Un uh, saskaņā ar uh, brīvībām uh, un tiesībām, ko garantē Eiropas Savienības dokumenti. Um, Rumānija ir apspiedoša valsts, kas neņem vērā cilvēku pamatiesības. Uh, E, pirmkārt, direktīva nav pārņemta e, visā tās kopumā, procesuālās garantijas netiek e, ievērotas, un tas norāda uz atkāpšanos no līguma saistībām, kuras Rumānija uzņēmusies iestājoties Eiropas Savienībā. Rumānijas pilsoņi uzskata, ka uh, Eh, direktīva ir represīva, kaut gan tā īstenībā ir taisnīga un līdzsvarota. Un, uh, principā, uh, Rumānijas attieksme pret šo direktīvu neļauj novērtēt tās pozitīvo ietekmi. Un vairo eiroskepticismu Rumānijas iedzīvotāju vidū. Šī iemesla dēļ jūsu reakcijai būtu jābūt uh, atbilstošai un saulaicīgai. Šodien Rumānijas fiskālās fiskālo jautājumu aģentūra strādā tikai izējot no pieņēmuma, ka jārēģē tikai kriminālu pārkāpumu gadījumā. Un Bukarestes eh, apelācijas eh, tiesā šajā sakarā ir pieņēmusi neatbilstošus eh, lēmumus. Augstākais, augstākā mm, tiesa kas ir saistīta, tad pieņemot lēmumu saistībā ar šo direktīvu, lai nodrošinātu taisnīcies standartus, pat eh, neatkarīgi no tā, kā izpildes termiņi ir eh, pārkāpti eh, par vairāk kā 12 mēnešiem. Es gribu atsaukties uz lēmumu 199 lietā 4031 un augstākā tiesa sūdzību noraidīja kā nepieņemamu un netika šādā veidā ievērots direktīvas 2014.42, 8., 6. un 7. pants, un eh, tas mm, parāda to, ka procesālās garantijas, kas nodrošina uh, tiesiskās palīdzības instrumentu piemērošana taisnu tiesu netiek ievēroti. Mēs arī eh, nu, sagaidām jūs tālāku iesaistīšanos un Rumānijas eh, ies pret iestādēm jāvēršas ar uh, pārliecinošām un pastāvīgām uh, rīcībām un jānodrošina efektīvs apelācijas eh, process. Un mēs uzskatām, ka ir jāturpina uh, nākošās pakāpes procedūra, un šai sakarā uh, eh, lūguma rakstu komitejai ir jāatzīst, ka Rumānija nav saulēcīgi pieņēmusi 2014-42 direktīvi, uh, un e, pārkāpt ir visi iespējamie termiņi, un e, komisija ir jāspēr visi soļi, lai varētu pabeigt e, pārkāpumu procedūru. Ja, gurkas, un sīpēm. Paldies! Došu tagad vārdu Sebastianam Tīņiem no komisijas. Thank you very much. Paldies. Esiet sveicināti, godējumi deputāti. Vēlos pateikties iesniedzējiem pār šīs lietas iesniegšanu. Mēs runājam pār direktīvu attiecībā uz kriminālo uh, aktīvu atsavināšanu un kur transponēšanas termiņš bija 2016. gadā. Kā citas dalībvalstis, Rumānija nosu, iesūtīja savus tā brīža nosacījumus attiecībā uz atsavināšanu 16. gada jūlijā un norādīja, ka šis e, teksts nav pilnīgs, ka citi pasākumi tiks veikti, lai koriģētu Rumānijas likumdošanu saskaņā ar direktīvu. Tā kā citu pasākumu vēlāk nebija, ka komisija nosūtīja formālu paziņojumu Rumānijas valdībai attiecībā uz at Eh, likušo pasākumu neieviešanu, pārkāpuma procedūra ir uzsākta kopš 16. gada novembra, un mēs turpinām strādāt ar Rumānijas valdību, lai skatītu, kādi bija viņu grafiki ieviešanai, un esam saņēmuši informāciju par to, ka augustā Rumānijas valdība ir nosūtījusi likumprojektu Rumānijas parlamentam, lai procedūru pabeigtu. Un šis ir etaps, kurš iekļauj arī konsultēšanos ar sabiedrību. Mēs saprotam, ka šis jautājums vēl atrodas Rumānijas valdības ziņām. No komisijas puses mēs sekojam situācijai, un sagaidām informācijas saņemšanu no Rumānijas valdības līdz, ko likumteksts tiks pieņemts, lai pārliecinātos, ka prasības ir pilnībā transforētas Rumānijas likumdošanā. Paldies! Un tagad es došu vārdu kolēģiem. Paldies, priekšsādātāji! Es uzklausīju komisiju, un man ir jāsaka, Eh, valstiska inform, publiski pieejama informācija liecina, ka likums ir pieņemts 17. gada augustā. Komisijas pārstāvis apgalvo, ka likums nav pieņemts. Likums ir pieņemts 17. gada augustā, un mūsu grupas nostāja ir atstāt šo lūgumu rakstu atvērtu, lai komisija pārliecinātos, ka transponēšana ir pabeigta, bet, lai mēs varētu šo izskatīšanu veikt, manuprāt, komisijas rīcībā ir jābūt uh, precīza informācija, taču, ja komisija apgalvo, ka nav informācijas saņēmus, tad, manuprāt, ir jāmeklē, kur slēpjas problēma. Lūdzu, ņemiet šo informāciju vērā un. Pārliecinieties, vai prasības ir pienācīgi transportētas. Domāju, ka šis lūguma raksts ir jāpatur atvērts līdz esam pārliecināti, ka transponēšana ir notikusi. Un es, diemžēl, turpmāk izteikties nevarēšu atbildot pāriem iesniedzējiem, jo man ir jādodas uz citu sanāksmi. Paldies, Prēdā kungs! vai iesniedzējs vēlas atbildēt uz sacīto. Komisija vēlas atbildēt. Mums ir oficiāla vēstuli, ko nosūtījis ir pirmais vicepriekšsēdētājs Timermans par to, ka ir Rumānijas valdības lēmums pabeigt likumu projektu un iesniegt to Rumānijas parlamentā diskusijām. Tāda ir informācija, kas ir mūsu rīcībā. Pēc tam cita informācija saņemta nav. Un mēs uzskatām, ka šis likums vēl Rumānijas parlamentā nav apstiprināts. Ja ir bijusi turpmāka notikuma attīstība, tad komisijai tas nav zināms. Lūguma rakstiesniedzējs. Komisija norāda pareizi, direktīva ir iesniegta daļēji, manuprāt, ir iesniegta tikai represīvā puse. Piemēram, mani uzņēmuma pamatlīdzekļi aktīvi tika konfiscēti bez eh, iespējas man aizstāvēties saskaņā ar direktīvas 7. pantu. Direktīva ir spēkā, bet daļēji ir spēkā tās represīvā puse, un es uzdomāju, ka uh, Demokrātiskā valstī, kas ir Eiropas Savienības dalībvalsts, direktīva ir jāievieš pilnībā, uh, lai abām pusēm tiktu piešķirtas vienādas iespējas aizstāvīt sevi tiesā. Mani uzņēmumi nekad nav varējuši tiesā sev aizstāvēt, kamēr uh, mani aktīvi tika konfiscēti tikai balstoties uz pieņēmumiem. Paldies! dāmas un kungi, piedāvāja sakojošu risinājumu. Ir skaidrs, ka Rumānijai ir savas saistības, kuras ir jāpilda. Mēs vēl nevaram pateikt, cik lielā mērā Rumānija ir transponējusi šo direktīvu. Ir jāatbalsta viedoklis, ka mēs šo lūgumu rakstu atstājam atvērtu un gaidīsim jaunu informāciju. Paldies! Hölgyeim és uraim, a következő petíció. Dāmas un kungi, nākošais lūgumraksts ir iesniegts par juristu un advokātu pakalpojumu izmaksām. Lūguma rakstiesniedzējs nav klāts, dod vārdu personai, kurā izklāstīja šo lūgumu rakstu. Thank you, Mr. Chair. We'd like first of all to emphasize... Paldies, priekšsēdētājs. Mēs gribētu uzsvērt to, ka šeit ir runa par īpašu profesiju, kas ir raksturīga tikai Spānijā, tas nav advokāts, kā tas ir norādīts eh, prasībai komisijai atbildētu uz eh, šo te lūgumu rakstu. Tiek paskaidrots, kā prokuratūra e, obligāta pieaicināšana, lai varētu vērsties tiesā un e, fiksētie tarifi, kas jāmaksā šai sakarā pārkāp 101.123 direktīvu Un mēs vēlētos uzsvērt, ka prokuradora profesija ir raksturīga tikai Spānijai, un viņa veic darbības, kas ir saistītas ar tehnisko pārstāvību, pušu pārstāvību tiesā. Un aktivitātes, kuras citās valstīs pārstāv advokāti. Un arī paziņošanas un īstenošanas aktivitātes, ko citās valstīs veic tiesu izpildītāji vai tieši tiešā veidā tiesa. Te vajadzētu nošķirt šo tehnisko pārstāvniecību, ko veic šī te puse, ko veic prokurador, kas nozīmē dažādu sūdzību parakstīšana un to iesniegšana tiesai, un to, ko dara uh, advokāti un aizstāvi sniedzot juridiskas konsultācijas un aizstāvot attiecīgo pusi tiesā. Uh, un tātad lūguma raksta iesniedzējs eh, pasvītro to, ka šīs darbības ir rezervētas šim eh, prokuradoru. Un mēs esam saņēmuši vairākas eh, sūdzības par šo jautājumu pēc dialoga ar Spānijas iestādēm. Mēs esam sākuši pārkāpumu procedūru par vairākām lietām. Uh, ieskaitot eh, tās, eh, uz kurām attiec konkrētais lūgumraksts. Komisija ir sotījusi pamatotu eh, atzinumu 2016. gada novembrī, februārī Spānija ir atbildējusi, un atbilde pašlaik tiek vērtēta komisijas dienestos. Un pat nestoties to, ka pārkāpuma procedūra joprojām turpinās, mēs vēlamies sagaidīt pārkāpuma procedūras uh, Eh, iznākumu pirms atbildēt eh, attiecīgu uzlūgumu rakstu. Pīter Jār. Sí, yo creo que la comisión ha dado la respuesta. Domāju, ka komisija ir sniegusi atbildi. Komisija to no, paziņoja, ka tas bija pirms pārkāpuma procedūras, ir jāsagaida, kas notiek. Un, uh, Es eh, aicinu saglabāt šo lūgumu rakstu atvērtu, lai mēs redzam, kā beidzās šis dialogs un starp eh, komisiju un Spānijas valdību. Man ir tāds pats viedoklis, ļoti pareizs kopsavilkums. Tātad. mēs šo tematu slēdzam. Mēs atbalstām komisijas veikumu, mēs gaidīsim Spānijas valdības atbildi un atstāsim lūgumu rakstu atvērtu. Paldies! Nākošais lūgumraksts. Šeit ir runa par diviem lūgumrakstiem, kas ir uh, 1523 un 0512, kas ir Vācijas valsts piederīgi e, pilsoņi, kuri ir iesniegušo lūgumu rakstu. Viņu klāt nav un aicināšu komisijas pārstāvi paziņot komisijas viedokli. Yes, uh, thank you, Mr. Chairman. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Šī ir divi lūgumi raksti attiecībā uz Eiropas mazo prasību procedūru un kļūdām, kas ir pieļautas šīs procedūras um, ievērošanā, piemērojot šo procedūru. Uh, Taču abas prot, abi lūgumraksti ir arī nedaudz atšķirīgi, tāpēc ņemšu tos pēc kārtas. Pirmais lūgumraksts 100, eh, tātad 1523 2014, kas ir no Velbra kunga. Viņš saņēma spriedumu mm, un vēlējās eh, tā izpildi Spānijā. Eh, taču izpilde Uh, nesniedz vēlamo rezultātu. Pēdējā lieta, ko mēs zinām par to visu, viņam tika prasīts, uh, respektīvi Spānijas tiesa viņam pieprasīja, kura pirmpīt atzina uh, tā šī te mm, lēmuma, nolēmuma izpildi mm, Spānijā, pašam norādīt, pret kādu īpašumu šī izpilde ir jātiecina. Nu, mēs nezinām, kas notika pēc tam, tik tālu mums ir zinām šī situācija. Es vēlētos uzsvērt, ka Eiropas mazo prasību procedūra, kā jebkura tiesa procedūra, garantē e, tiesas spriedumu un, vai nolēmumu, bet negarantē tā izpildi. E, Un šeit kāda ļoti svarīga lieta ir sekojoša. Regula attiecas uz visām civilprasībām un pārobežu elementiem tajos. Tas ir sava veida ievads uh, tajā, lai pārceltu vienas valsts tiesas nolēmumu uz citu valsti, bet saskaņā ar regulas normām uh, izpilde ir pakļaujama izpildu valsts likumdošanai. Tā vairs nav Eiropas lieta. Mēs zinām, ka šajā konkrētajā gadījumā Spānijas iestādes atzina, ka tam ir jāizpilda nolēmums un uzsāka nacionālo izpildes procedūru. Man ļoti žēl, ka tā nenostrādāja, bet diemžēl mums nav nekādu juridisku pamata, kas mums ļautu kaut ko darīt pret Spānijas iestādēm, jo e, tās e, pašlaik e, uztver šo nolēmumu kā Spānijas tiesu nolēmumu un var prasīt tādas pašas lietas no prasītāja, kā um, viņi prasītu no Spānijas pilsoņa, ja tas būtu atbildētāja lomā. Protams, tas ir grūtāk, uh, Mm, pārrobežu kontekstā, bet tas nav jautājums par mazo prasību procedūras pārkāpumu. Faktiski, nu, tāds ir šīs te pārrobežu raksturs eh, nolēmumu eh, ieviešanai, kur ir runa par instrumentu piemērošanu vai nepiemērošanu. Tā kā pamatojoties uz informāciju, kas mūsu rīcībām, mēs nevaram eh, noteikt, ka uh, Eh, kādā, kaut kādā veidā būtu pārkāpt mazo prasību procedūra no Spānijas puses. Nākošais gadījums ir citāds, jo šeit vēl nav nolēmuma, vismaz mēs pat neko tādu nezinām. Vācu uzņēmējs, kurš uh, nodarbojas ar tirzniecību visā Eiropā, sūdzas, ka uh, viņam ir grūtības ar praktisko eh, mazo prasību procedūras piemērošanu. Bet viņš nav iesniedzis nekādus dokumentus, kas varētu pamatot šādus apgalvojumus. Un apgalvojums eh, savā ziņā mums ir grūti saprotams. Mēs saprotam, ar kādām grūtībām var sastapties dalību valstīs eh, praktiski piemērojot mazo prasību procedūru. Tas prasa daudz uh, izglītības, tas prasa noteikti ievērot dažādas vadlīnijas un tā tālāk, bet nekad neesam dzirdējuši par gadījumu, kad e, tiesa būtu apstrīdējusi prasītāja identitāti, atbildētā identitāti, jā, bet prasītāja nu nekad. Tādēļ mēs tiešām esam lūguši pierādīt, e, kura tad tiesa ko konkrēti ir prasījusi no lūguma rakstiesniedzēja. Bet ņemot vērā laika nobīdi, uh, Eh, atbildi mēs saņēmām šī gada oktobrī eh, par to, ka eh, viņam nekādu šādu dokumentu nav. Tā pašā vēstulē viņš arī sūdzas par kaut kādiem procesuāliem jautājumiem citos, citās valstīs, Somijā, Francijā, taču atkal bez nekādiem konkrētiem Mm, pierādījumiem vai pat pavaziņojumiem vismaz, kas tad īsti ir nogājis greizi. Tā kā mums tāda sajūta, ka būtībā e, nolūks lūguma rakstiesniedzējiem ir vienkārši vērst mūsu uzmanību uz praktiskām problēmām un rīkoties kas, protams, ir tādi vispārējā līmenī, un mēs esam, eh, protams, ar mieru to darīt. Bet viņš neformulē nekādas konkrētas eh, apsūdzības šajā sakarā, lai pamatot savus apgalvojumus. Viņš atsaucas arī uz Vācijas rīkojumu par maksājumu procedūru, kas ir ļoti efektīva parāda atgūšanas procedūra. Mēs viņam piekrītam, ka Eiropas rīkojums, kurš ir spēkā jau desmit gadus, balstās tieši uz Vācijas eh, modeļa par <clears throat> maksāšanas rīkojumu. Un mūsu tīmekļa viet, vietnē, e-justice portālā, ir pieejamas interaktīvas formas, ko var saņemt, iztulkot, nosūtīt tiesai, un ir pieejamas arī konsultācijas vai vadlīnijas, kā piemērot procedūru. Tā mēs esam eh, centušies eh, atrisināt praktiskās uh, Eh, nepilnības piemērošanā. Un, ja mēs runājam par mazo prasību eh, regulu, mm, kura pavisam nesen ir pārskatīta, un pārskatītais eh, variants jau ir stājies spēkā, un ir jāpiemēro, mēs uh, sagatavošanas darba laikā pamanījām, ka viss darbojas diezgan labi. Procedūras uh, dalībvalstīs notiek, uh, nolēmumi tiek īstenoti, tā kā nu nav tādu vispārēju milzu kļūdu. Nu, ko es varu teikt uz šo brīdi, un būšu gatavs, at... tas ir viss, ko es varu šobrīd pateikt, un uh, es labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Uh, Vilandur Parančevim. Jā, vielen dank ähm, für die Ausführungen. Ich darf... Jā, paldies par sniegto skaidrojumu. Vēlos citēt komisijas pētījumu ka komisijas identificētie galvenie šķēršļi ir pirmkārt neinformētība par procedūru kā tādu un neparedzamās izmaksas un arī neparedzēmais laiks, lai panāktu maza apmēra prasību īstenošanu. Un Es atsaucos šobrīd tikai uz Velbroka lietu. Tur var redzēt, ka tie 2012. gada, tātad 5 gadus vecs spriedumi. Velbrukungs vēl 2012. gadā rakstīja Spānijas tiesai, un viss, kas seko vēlāk, ir tādas ciešanu stāsts par neatbil, neatbildēšana, dažādu summu pieprasīšana, kā piemēram 50 e, eiro par administratīvām izmaksām, un tad izrādās, ka nepareizi tiek iegrāmatots un tiek prasīts vēlreiz maksāt. Katrā ziņā tas neatbilst aprakstam, ka mazo, mazo apmēru prasībām jānotiek ātri, viegli un lēti. Jā, es saprotu jūsu sacīto, bet es nevaru īsti noticēt, ka jūs to sakat. Ka ja jau tas ir iestrēdzis Spānijas uh, iekārtā, un tad viss ir kārtībā. Es nevaru saprast šo loģiku. Tātad katrs, kurš Spānijā mēģina panākt uh, tiesas spriedumu izpildi, ka viņam klājas tieši tāpat kā šim lūgumraksta autoram. Tas jau ir diezgan interesanti. cik sekmīgi ir Spānijas pilsoņi mēģinājumi panākt izpildi un cik veiksmīgi ir ārzemnieku. Un ja šie skaitļi ir atšķirīgi, tad jautājums, kā to var uzlabot. Un eh, atsaucas uz valodas atšķirību, es nezinu, vai ir pietiekami. Man gan izvēj jākaunās. Eh, cilvēks raksta, ka cenšos un cenšos eh, kaut ko darīt un raksta patērētāji eh, tiesību centram Kēlē, un tagad eh, tie, viņi panāk, ka uh, kaut kas tiek samaksāts kaut nedaudz, bet to nav, pan, neesmu panācis es, ne priekšsēdētājs, bet to var izdarīt ātri. Tā tad nevis Spānijas tiesa to visu izdarīja, bet uh, Keila esoša patērētāja tiesību aizstāvības iestāde. Tad cilvēks sākumā ir eh, ļoti pozitīvi noskaņot pret šādu mazu apmēru prasībām, bet tad, kad mēģina to izmantot, tad eh, tiek zaudēta tikai nauda un laiks. Nu, tad iznāk, ka realitāte eh, Es varu kā jurists jums teikt, tad labāk šādu procedūru nemaz neizmantot. Nevajag solīt cilvēkiem kaut ko tādu, ko realitāte nemaz nevar īstenot. Es uzskatu, ka nedrīkst būt diskriminācija dalību valstīs katrā ziņā, tur, kur dalība valstis pašas ir ap, apstiprinājuši šādu procedūru, nevar pēc tam diskriminēt cilvēkus, radot cilvēkiem uh, milzīgas izmaksas. Ja tā ir Eiropas Savienības un dalību valstu atbilde uz pamatotām prasībām, nu tad mēs acīm redzot savu darbu pienācīgi labi nepildam. Varbūt vajag vēl pāris pētījumus pasūtīt. Un tad pateikt, ka šeit dalību valstī noteikumi un realitāte atšķiras. Tiesības, kas tiek īstenot lēni, ir sliktas tiesības. Köszönöm szépen. Paldies. Vīland kungam. Un man ir sakojošs jautājums. ko šajā gadījumā var darīt? Vai jūs esat um, veikuši analīzi, kam es varētu piekrist? Es uzklausīju Gaskā kungu ļoti uzmanīgi, un kad viņš sacīja, ka prob, grūtības šeit ir, un ka komisijai nav kompetenci šajā jomā, vai sapratu visu, ka komisijai nav šeit kompetenču, un jautājums ir Spānijas lēmēja iestāžu ziņā. Pēter Jārs. Jā, nu tas būtu tas minimums. Kā saka, ja jums ir taisnība un panākt, ka jūsu taisnība tiek īstenot, ir divas atšķirīgas lietas. Nu, nevar to nolikt kaudzītē un pateikt, oi, piedodiet, nu, jums nepaveicās, žēl, ka tā. Nu, Spānijā lietas ir tā, kā ir. Es domāju, ka mums ir vismaz jāuzraksta vēstule, skaidri paužot savu neapmierinātību un eh, likt Spānijas iestādēm paskaidrot, kāpēc tas tā ir. Ja koncernam eh, ir prasības miljonu apmērā, tad gan viņi uzsūta milzīgi ju, juristu biroju un viss notiek. Bet te, kad runa ir par mazo kreditoru, Mēs tomēr vēl, vēlamies viņus aizstāvēt. Juridiski it kā viss izskatās kārtībā, bet uz priekšu nekas neiet. Nu, tas būtu kā minimums jādara. Mēs to nevaram vienkārši pateikt, nu nepaveicās jums. Tad jau vispār eh, jāmet tā lieta malā. Kolēģis Vīlāns jau pareizi sacīja patērētāju tiesību centrs, protams, var kaut ko panākt, bet nu, tā jau nav tā ideja, kā tam visam jādarbojās. Es vēlētos skaidri no Spānijas iestādēm dzirdēt, kā tas vispār iespējams nonāk šādā situācijā. Viņi paši ar to ir apmierināti, viņiem tas patīk. Nu, izskatās, ka viņi saka, jā, lai tie mazie skraida mums apkārt. Un cerams, ka ar laiku viņi nogurs un metīs mieru. Tad aptuveni nogurdināsim viņu tik tālu, lai viņi paši met mieru. Nu, tas absolūti nav pieņemami. Mēs nevaram rakstīt eh, lūgumu raksta autoram, ka viss ir lieliski noticis šajā procedūrā, bet savu naudu nedabūsi. Tātad operācija ir izdevusies un pacients miris. Es domāju, mums jāraksta ar skaidru vēstuli, skaidru arī prasot situācijas skaidrojumu. Nu, varbūt, ka Spānija arī tad kaut kas izkustēsies. Rendem van, Peter, köszönöm szépen. Ez, ez, ez egy konkrét... Paldies, Péter. Šis ir konkrēts priekšlikums, ko es atbalstu. Aicinu sagatavot vēstuli Spānijas justīcijas ministram norādot uz šo sistēmisko problēmu un lūgt viņu risināt šo jautājumu saskaņā ar Spānijas likumdošanu. Vēl vienu vēstuli varētu nosūtīt komisārai Jurovai, lai vērstu viņas uzmanību uz to, ka nav saistošu Eiropas normatīvu. Ir Eiropas lēmums, kas ir pieņemts vienā valstī, nav nepieciešamības to atzīt citā valstī. Mēs varētu aicināt novērst šo juridisko eh, trūkumu. Lūguma raksts 1523204 to prezentē Vabroks, tā paliek atvērta, savukārt otrs lūgumraksts tiek slēgts. Nākošais lūgumraksts. To iesniedz. Jā, šeit gan ir jāsaka vēl, ka arī parlaments vēlējās, lai interneta tirzniecības gadījumos robežas tiktu pārbīdītas un virtuālajā pasaulē lietas notiktu savādāk nekā reālajā pasaulē. Ja es virtuāli kaut ko pērku, tad man sanāk ir vairāk tiesības nekā es, ja es fiziski kaut ko nopērku. Ja es kā vācietis dodos uz salu Itālijā, nopērku uh, glāzi un tur rakstīts, ka viņi iztur uh, trauku mazgāšanas mašīnu, aizved viņu uh, eh, darbību, aiz, aiz, aizbraucu mājās un e, izmēģinu, un tomēr e, glāze tiek sabojāta. Komisijas pārstāvu godātais, es, e, es runāju ar jums, es stāstu to jums. Tad man ar acīm redzot uz šo salu jābrauc atpakaļ un jāsūdz tiesā pārdevējs. Bet, ja es nu iegādājos internetā šo, tad, tad vi, tad eh, viņam eh, ir jāprasa no manis nauda. Nu, es nezinu, vai tas tā var darboties. Es jau no tomēr komisijas būtu dzirdējis uh, atbildi uz manu komentāru. Un, eigentlich, un, eigentlich vorschlag... un vispār mans priekšlikums būtu tāds, ka komisijai vajadzētu izvēlēties li šo lietu apstrādēji piecus eh, gadījumus, kur ir problēmas starp Vāciju un Spāniju, Lietuvu un Itāliju, kad pieci paraugu piemēri, sazināties ar šiem cilvēkiem un noskaidrot, ar kādām praktiskām eh, grūtībām, sarežģījumiem jūs saskaraties. Es pasakošu līdzi jūsu procesam, lai redzētu, kā tas iet, un tas būtu kārtīgs priešlikums. Tā būtu tāda praktiska pieeja no komisijas puses, eh, ka, jo ir acīm redzam, ka problēmas pastāv, un tad varbūt arī komisija beidzot to sapratīs. Yes, thank you, Mr. Chairman. I think that's the... Jā, paldies, priekšsarētāji. Es uzskatu, ka ideja kā tāda ir ideāla. Vienīgā problēma ir tāda, ka Man bail, ka jebkura dalība valsts, kurā mēs vēlētos to darīt, prasīs mums, uz kāda tiesiskā pamata mēs to taisamies darīt. Mums nav tiesību iejaukties individuālos gadījumos un ierobežot tiesas sistēmas neatkarību. Es saprotu šīs bažas attiecībā uz patērētāju tiesībām, bet lūdzu ņemiet vērā, ka procesuālās tiesības pat ja tās garantē li lielu atbalstu patērētājiem, it īpaši radot eh, labvēlīgs noteikums saistībā ar jurisdikciju, bet tās ir neitrālas, tās ir vienādas visiem. Līdz ar to mēs nerunājam par patērētāju situāciju. Velbrokungs ir patērētājs viennozīmīgi, bet otra situācija skar tirgotāju bet procedūra ir neitrāla. Un kā tāda nav pakļaujama politiskai orientācijai, ka šī, šis gadījums redz ir patērētāju un šis ir tirgotāju. Patērētājiem tas varētu būt no, noderīgi. Es īsti nesaprotu, kāda bija Kēls e, centra loma. Es zinu šos cilvēkus, pazīstu viņus, ka šajā centrā strādājošos. Bet es vēlētos atgādināt, ka Velbroka gadi, kunga gadījumā mums nav nekādu pierādījumu, ka kaut kas būtu nogājis greizi tieši ar Eiropas procedūru mazā apmēra prasībām. Kļūdas, acīm redzami, ir radušās vai problēmas īstenošanas procesā. Viena lieta ir panākt spriedumu, un otrs ir panākt sprieduma izpildi. Un es atvainojos, ka es atkārtoju šajā ziņā. katrā pārobežu gadījumā situācija ir sarežģītāka, jo pirmkārt ir attālums liels, tālāk valodas barjera. Ja Vācijas tiesa prasītu Velbrok kungam kaut ko darīt, viņam nebūtu problēma, viņš visdrīzāk saprastu, kas ir jādara, vai arī viņam kolēģis vai kāds cits paskaidrotu, ko tad tiesa prasa no viņiem bet ja tas tiek prasīts no viņa spāniski, viņš izmanto varbūt automātisku mašīnu tulkojumu, un tas var dažreiz izkropļot eh, teksta jēgu. Līdz ar to mēs labprāt eh, pieredzētu situāciju, ka īstenošana atspoguļo to, ko prasa Eiropas Savienības tiesas savos spriedumos. Ja kāda ar tiesas spriedumu kaut kas tiek uh, piešķirts, tad viņam tas arī ir jāsaņem, bet eh, iekšējos eh, gadījumos eh, tas nevienmēr tā notiek. Līdz ar to šis Velbruka kunga spriedums ir atzīts Spānijā, un mums ir pierādījumi, kas apliecina Spānijas tiesai teikusi, jā, mēs to īstenosim. Un tālāk ir pierādījumi, ka tiesa Spānijā prasa, pret kuru īpašumu ir jāvērš piedziņa. Un tā ir tā nav bieža parādība ar eksoficio īstenošanu. Tā ir acīm redzot eh, vienas puses eh, ziņā panākt, ka tas tiek izpildīts, bet ir iespējams, protams, lūgt juridisku palīdzību saskaņā ar juridiskās eh, palīdzības direktīvu, uh, pārobežu gadījumā, nu, es nezinu detaļas šai lietai, es aprakstu tikai juridisku ietvaru. Belbra kungs var prasīt spāņu advokāta juridisko palīdzību ar mērķi panākt sprieduma īstenošanu. Ja tas ir iespējams, protams, bet var būt, ka tirgotājs, pret kuru tiek vērsta piedziņa, ir piemēram bankrotējis, un viņa nav nekāda īpašuma, pret ko vērst piedziņu. Un nu, tāda var būt realitāte. Es saprotu, ka ir eh, grūti to atzīt, bet mums tas ir jādara. Ko mēs darām? Mēs analizējam detaļas šajos gadījumos un analizējam horizontālos jautājumus. Jūs zinat šos uh, Justice Scoreboard eh, principus un jāskatās, kā praktiski darbojas tiesu sistēmas dalību valstīs. Mēs nevaram panākt pilnīgi visu, bet mēs varam panākt, ka dalību valstis iesniedz mums datus un katru gadu ziņo mums. Cik man zināms, pagājušais gads bija pirmais gads, kurā īstenošanas procedūras tika skatītas arī šajā Justice Scoreboards procedūras ietvaros. Un es ceru, ka tiks panākts, ka dalību valstis uzlabos savu tiesu sistēmu efektīvi, efektivitāti. Következő, következő van, tehát a... Jā, paldies. Situācija tad ir tāda. Attiecībā uz Velbrokungu lūgumu rakstu tas tiks atstāts atvērts Mēs sagatavosim vēstuli, kuru sūtīsim Spānijas varas iestādēm, prasot viņus e, izskatīt šo lietu pēc iespējas ātrāk, un nosūtīsim vēstuli arī Eiropas komisijai. Skatoties, vai ir iespējams e, likumdošanas risinājums. Kas attiec uz otru lūgumu rakstu, ja es pareizi sapratu, tad lūgumu raksta autors nav sniedzis nepieciešamo informāciju, lai varētu pēc būtības izskatīt šo lūgumrakstu, līdz ar to mēs viņu slēdzam. Tā ir Viča kunga lieta, lūgumraksts 0512 no 2012. gada, kur lūgumraksta autors nav sniedzis nepieciešamo informāciju, lai komisija varētu to izskatīt pēc būtības. Līdz ar to mēs slēdzam Jārkungs, jā, jums taisnība, un man tad arī mierīga sirds, jo mēs arī paziņosim tad lūgumraksta autoram, kāpēc mēs slēdzam šo lūgumrakstu. Un, ja viņam ir kāda papildu informācija, viņš var jaunu lūgumrakstu iesniegt. Ta, mums tāpēc arī jāformulē tā, ka lūgumraksts tiek slēgts, jo mums nav nepieciešamā informācija. Es piekrītu. Jā, paldies. Tā tik tiešām arī ir. Turklāt, ja tiks iesniegta jauna informācija, tad, protams, varam aizpildīt vēlreiz veidlaps, un tas var būt jauns lūgumraksts, kuru mēs tad izskatīsim vēlāk. Tagad nākamais ir lūgumraksts no Itālijas valsts piedarīgā attiecībā uz mājas restorānu kā jaunu sadarbīgās ekonomikas veidu Itālijā. Tas ir lūgumraksts 1125 šķērsvietra 2016. Lūgumraksta autors ir Džambatista Skivoleto. Es ceru, ka es eh, pareizi izrunāju jūsu uzvārdu. Lūdzu, vārds jums uz piecām minūtēm. Grazie. Eh, Greģo prezidente, mem... Paldies, priekšsēdētāji, godējumie komisijas deputāti, mans vārds ir Džambatiste Čavelito, un šis lūgumraksts ir izveidojies Itāļu mājas restorānu veidotāju grupā, kurai šobrīd pieder 4000 kandidātu. Mājas restorāns ir viena no nozarēm, kas varētu piedzīvot ātru izaugsmi. Veidot mājas restorānu nozīmē atvērt savu māju Eh, viesiem no dažādām vietām un kultūrām, gatavojot viņiem eh, attiecīgās vietas un ģimenes eh, maltītes. No otras puses, tas apliecinātu arī atbalstu vietējām tradīcijām, gastronomijai, prasmēm, kas pāriet ģimenē no vienas paudzes uz otru, un izdzīvot pieredzi, kas grūti būtu sastopam tradicionālā restorānā. Protams, šī, šādu restorānu attīstība būtu veicināma. Savukārt Itālijā <coughs> tās asociācijas, kuras pārstāv klasiskos restorānus, ir iegūšas no ekonomiskās attīstības ministrija atzinumu, kas eh, vienādo mājas restorānus eh, tradicionālajiem restorāniem ar visiem pienākumiem, kas no tā izriet, kas nav savietojams ar aktivitātēm, kuras var īstenot mājas apstākļos. Eh, piemērotie sodi līdz pat 10 tūkstošiem eiro, kā arī kampaņa presē, ir bloķējuši jau pašā iedīglī parādību uh, kas veicinātu, būtu varējis veicināt jaunas eh, atvēršanās. Likuma priekšlikums ar mājas restorānu, kas ir mūsu lūgumrakstā temats, ir pretrunā ar pamatprincipiem Eiropas darba kārtībā par sadarbības ekonomiku. Un nākamajai valdībai būtu jāpabeidz darbs pie šī likumdošanas aspekta. Tomēr jāatzīmē, ka Itālijā šāda parādība, mājas restorāni, ir ļoti skaista nepieciešama ideja, un mēs ceram, ka varēsim ar šī logumraksta palādību, parādību, eh, palīdzību nosūtīt spēcīgu signālu Itālijas eh, likumdevējiem, arī sagaidot atzinumu no kompetentās ministrijas, kura skatīs likumdošanas tekstu par koplietošanas ekonomiku. Es apzinos, ka ir uz krāta liela kavēšanās pēdējo gadu laikā, kas varētu apgrūdināt mūsu projekts. Paldies Šīgo Letokungam. Un tagad vārds komisijas pārstāvim. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies pār skaidrojumu. Mājas restorāna veidošana ir aktivitāte, kas piesaista patērētāju interesi, un tas ir viens no pakalpojumiem, kas tiek piedāvāts caur platformām no neprofesionāļu puses. Un kā jau iesniedzējs norādīja, mēs esam sagatavojuši tekstu par kolaboratīvo ekonomiku 16. gada jūlijā, kur mēs nošķiram pakalpojumus, ko sniedz profesionāļi un neprofesionāļi. Es gribētu pateikties Keuroto kungam par to, ka viņš šo jautāju, šim jautājumam ir pievērst mūsu uzmanību. Un Pēc eh, informācijas saņemšanas no iesniedzēja mēs esam sazinājušies ar Itālijas lēmējstādēm par šo likuma projektu un attiecīgi turpinājās eh, informācijas apmaiņas starp komisiju un Itālijas lēmēju iestādēm. Mēs zinām, ka ir sagatavots atzinums par šo Itālijas likumprojektu, kurā ir paziņots, ka tas tiek uzskatīts par pretrunā esošu ar Eiropas Savienības likumdošanu. Mēs turpinam, lēm, mēs turpinam saziņu ar Itālijas lēmēju iestādēm, pagaidām ir runa par likuma projektu, un gadījumā, ja Itālija izlemj attiecīgo likumu pieņemt, tad mēs izvērtēsim likuma atbilstību Eiropas Savienības likumiem un pienācīgi rīkosimies. Bet, kamēr likums nav pieņemts, mēs sekojam tam, lai šis likums atbilstu Eiropas Savienības likumdošanas prasībām. Tāda ir mūsu nostāja, un paldies, ka šis eh, lūguma raksts ir ticis piedāvāts mūsu uzmanībai. Paldies. Šivoleto kungs. Mēs uzskatām šāda veida aktivitāti par ļoti svarīgu un nevaram pieļaut, lai Itālijā būtu juridiskas instants, kas būtu pret šāda aktivitāte. Vārds lūgum rakstiesniedzējiem. Tā e, vārds e, kolēģim Suvo. Tā ir e, aktivitāte, kas ir ļoti nozīmīga mūsu ekonomikā, līdzīgi kā tas Rūber uh, taksometru vietā, kā um, citas aplikācijas, um, kas ir paredzētas mītnes vietas izīrēšanai un e, tā ir parādība ekonomikā, kura mainās, lai varētu piedāvāt patērētājiem piemērotāku pakalpojumu. Tāpat arī tas var skart attiecīgas profesijas, jo res, eh, sab, restorānu turētāju proces, eh, profesija ir īpaša. Šeit mums ir jārunā par sanitāriem, higieniskiem pasākumiem, prasībām, eh, kuras Itālijas gadījumā vēlas garantēt to, ka ja kāds pilsonis sap, dodas paēst cita pilsoņa mājās, tad ir jānodrošina visi sanitārie un higieniskie pasākumi, kas un tās, lai netiktu apdraudēta šī pilsoņa veselība. Protams, ņemot vērā Eh, augsto nodokļu līmeni, kas eh, sabiedriskā iedrāšanā Itālijā sasniedz sež, ap 60%, tas nozīmē 8 mēnešus cilvēks strādā valstī un pārējos sev. Un atrasties eh, šādā tirgu ar citiem nosacījumiem nozīmētu nelojālu konkurenci. Es pieļauju, ka šāds mājas restorāns ir aizraujoša. Iespēja tomēr ir jābūt ļoti piesardzīgiem, jo ir runa par profesijām, kas ir jāaizsargā. Itālija arī ir Itālija lielā mērā pateicoties saviem pavāriem, restorāniem Protams, ir daudz uh, tradīciju lamamma izpratnē, bet arī tādas tradīcijas ir. Mēs esam gatavi pārdomāt jauno parādību, tomēr tie, kuri strādā šajā matā jau paudzēm ilgi, tie ir jāizsaka. Nu, visā tas ir ļoti labi, ko sacīja kolēģi, bet uh, būtu svarīgi arī nodrošināt kaut kādas konkrētas garantijas. Un jānav vēl kaut kādas robežas, kurā brīdī šīs aktivitātes kļūst par profesionālām industriālām darbībām. Un galu galā eh, arī eh, likumdošana ar to ir jāsakārto un uh, gal galā m, mm, daudz kas ir atkarīgs no tā, kādā veidā uh, valsts sakārto savu likumdošanu, lai šie strā, startupu uzņēmumi varētu sākt darboties. Un jā, nu man, at, protams, garšo tas ēdiens, kādu gatavoja mana oma un tā tālāk, bet, nu, tradicionālos restorāns, uh, nu, nevajadzētu pakļaut iznīcībai. Un, protams, tas ir nu, kaut kādā veidā jāsakārto arī no likumdošanas uh, viedokļa. Bet, nu jā, nevajadzētu darīt tā, lai tas uh, arī kaitētu. Nu, tas uh, attiec uz daudziem šādas uh, jaunās sadarbības ekonomikas veidiem, piemēram, uh, mm, ēku, uh, tas ir mājokļu izīrēšanai un tā tālāk. Un tad tas saistīts ar daudzām citām lietām. Mm, tā saucamo tējas naudu un, un tā tālāk. Tā, tā. Un tur, tur tiešām ir jāsakārto likumdošana un. Un, e, ja mēs runājam par sodiem, nu tad tos varbūt ir vienkāršāk piemērot un ātrāk, bet es te vērš, vēršos atpakaļ pie sava kolēģa un eh, domāju par to, kādiem būtu jābūt ieteikumiem šādajā ziņā eh, tālāk strādājot ar šo te eh, lūgumrakstu. Pēter, mēs redzam, ka Itālijā ka likumdošanas līmenī kaut kas notiek un ka Eiropas komisija sazinās ar Itālijas lemiestādēm atbalstot šo saziņu. Mums vajadzētu sagaidīt iznākumu. Atstāsim šo lūgumu rakstu atvērtu un atgriezīsimies pie tā pēc dažiem mēnešiem. Šivalito kungs, kad būs jauna informācija tā vissakarā, vai jūs piekrītat tādā gadījumā? Mēs varam pāriet pie šodienas pēdējā temata, kas arī ir Itālijas lūgumraksts, kur ir runa pār diskriminējošu fiskālo politiku attiecībā uz trifeļaudzēšanu Itālijā. Iesniedzējs ir Mario Carbonē. Viņš ir klāts, un jums vārds uz piecām minūtēm. Grazie, prezidente, e grazie a tutti komisāri. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie komitejas eh, deputāti par šo jautājumu jau ir bijusi runa, un komisijas darbs ir izrādījies efektīvs. Un ir svarīgi, lai uh, fiskālā attieksme būtu tāda pat kā citās valstīs, lai uh, pret eh, tarīfelēm būtu tāda pat attieksme kā citās valstīs, kā pret lauksaimniecības produkciju. Mums eh, savaļā aug eh, īpaši izplatīts ir baltās tarīfeles, un būtībā um, mēs nesaprotam, kāpēc to nevar atzīt par lauksaimniecības uh, produktu. Daudz kas ir atkarīgs arī no augsnes kvalitātes un tā tālāk. Uh, nu, mēs jau par tādu reālu mākslīgu audzēšanu tomēr nevaram runāt. Un eh, PVN, eh, kas tiek piemēro citās dalībvalstīs, ir tāds ļoti labvēlīgs attiecībā uz trifeļu eh, audzētājiem vai ieguvējiem. Un līdz ar to, pateicoties jūsu um, palīdzībai sistēma daļēji ir atrisināta, bet eh, slikti ir tas, ka produkts tomēr netiek atzīts par lauksaimniecības eh, produktu. Jo um, normāla prakse ir daudzās Eiropas valstīs piemērot zemākus PVN, zemāks PVN likums lauksaimniecības produkcijai. Bet, lai varētu konkurēt ar citām Eiropas Savienības dalību valstīm, būtu jābūt vienādiem spēles noteikumiem. Bet ir otrs jautājums, kas ir ļoti arī ir, kas ir vēl nopietnāks. Uh, lauksaimniekiem, kas nodarbojas ar šo te trīfeļu daļai kultivēšanu, nav iespēja iegūt Eiropas uh, finansējumu, kad saņem citi audzētāji, uh, jo tas nav tīri lauksaimniecisks proj, produkts, jo tas tomēr um, tiek kvalificēts vairāk kā uh, savaļā augošu produktu. Nu, lūk, šī tā tad joma ir tāda pelēkā zona. Un, eh, Īstenībā ir, eh, tiek nodarīts liels skaitējums vidē, ja atbilstoši tomēr šī augsne un uh, Um, šīs te tripeļu iegūs vietas netiek tomēr atbilstoši apkoptas, arī dabas apstākļu dēļ, piemēram, pārmērīgu lietu dēļ, uh, augsne tiek izskalot un nodarīts liels kaitējums, un tā faktiski ir problēma. Uh, Eiropas Savienībā īstenībā tas ir ļoti labs produkts, kas būtu jāsaglabā, tas ir luksus produkts, kas tiek pārdots par lielu naudu visu pasaules uh, restorānos. Uh, Tādēļ mēs ļoti gribētu, lai šī, eh, šis lūgumraksts paliek atvērts un tomēr šis produkts tiktu klasificēts kā lauksaimniecības produkts. Un pavisam drīz notiks uh, sarunas par uh, jauno budžetu Itālijā, un būs runa arī par PVN un par lauksaimniecības produktiem. Tādēļ ir svarīgi, lai mēs turpinātu sekot, kā attīstās šī procedūra. Paldies! Eiropas komisijas vārdā. Tūlīt uzklausīsim atbildi. Jā, paldies priekšsēdētāji. No klasifikācijas viedokļa, ja mēs runājam par dažādām trifelēm, eh, kopējā nomenklatūrā, mēs esam analizējuši klasifikāciju tieši trifelēm un esam nonākuši pie secinājuma, ka uh, raugoties uz pirmo pielikumu, uz ko attiecas, kas attiecas uz lauksaimniecības produktiem un eh, mūsu eh, vienotās siemo eh, regulas. Ja mēs raugāmies uz vispasaules harmonizēto sistēmu kā atsaucas punktu, kur mm, trīfēles, jebkuras izcēlesmes, uh, faktiski tās tiek uzskaitītas divās atsevišķās sadaļās, un faktiski abas šīs sadaļas no līguma viedokļa, no mūsu pašu likumdošanas viedokļa 13.08 ir nosektas, un e, mūsu dokumentā, kur esam analizējuši, Eh, nomenklatūra, tās numerācija, mm, kura runā par šīm trifeļu grupām. Eh, Trifels vienmēr ir divās sadaļās. Viens piemērs, ja piemēram ir sadaļa par ēdamajiem dārzeņiem un saknēm, un cita sadaļa, kas runā par dārzeņu riekstu un augu daļu produktiem. Uh, abās šajās klasifikācijās, nomenklatūrā zem abiem šiem virsrakstiem ir. Tās ir arī, abas tās ir minēts arī mūsu kopējā lauksaimniecības politikā. Tie no klasifikācijas viedokļa trīfeļu kategorija, vai tās ir uh, svaigā veidā, vai uh, apstrādātas, pārstrādātas uz tām uh, attiecas mūsu likumdošana. That's, that's the conclusion that we... Nu, tās, tas ir, eh, tad ir secinājums, ehm, raugoties no kopējās nomenklatūras viedokļa. Paldies, vai kāds no kolēģiem vēlētos izteikties, ir jogungs. Uh, Paldies! Es vēlos pateikties komisijas pārstāvim par izklāstu, bet vēlos arī norādīt, ka mūsu darbs lūgumrakstu komiteja ir noderīgs, kā to norādīja iesniedzējs, un šī lūgumraksta sakarā mēs esam panākuši rezultātu. PV N trifelēm Itālijā no 21% ir samazināta līdz 10%. Un tas notika pateicoties komisijas sūdzībai, tika koriģēti šie jautājumi. Bet tagad cits aspekts. Mēs esam vidusposmā. Pārējais ir nolikt trifeli tur, kur tai ir jābūt. Ja Eiropas likumdošana norāda, ka trifeli ir lauksaimniecības produkts, gan Itālijā, gan Eiropā, tad es nedomāju, ka Itālija varēs turpināt eh, uzskatīt, ka trifele nav lauksaimniecības, bet gan cits produkts. Savukārt citas sēņu kategorijas Atcerīsimies, ka trifelē nav bumbulis, bet gan uh, uh, kas aug zem zemes, bet eh, sēne, kas aug virs zemes, un citas sēnes arī tādas kā baravikas, cūcenes, un citas tiek kultivētas. Un nevienmēr visos gadījumos tās piedara, tā ir spontānā izaugšana, spontānā lauksaimniecība, un ne visos gadījumos zemes īpašnieks ir eh, īpašums ir īpašnieks izaugušajam e, izaugušajam e, auglim vai dārzenim. E, mūsu komiteja varētu arī norādīt šos jautājumus Itālijas lēmēju iestādēm un aicināt koriģēt situāciju, un iekļaut šo produktu tajās pašās kategorijās kā citas valsts. Paldies! Nākošais runātājs. Viņš izklāstīs fiskālo sadaļu. Paldies, priekšsēdētāji, godājumie deputāti, godājumie klātesošie. Es esmu tas darbinieks, kurš strādāja ar šo saņemto lūgumrakstu. Mēs uzsākām pilotu mehānismu, mēs uzsākām sadarbību ar Itālijas iestādēm un vienlaicīgi arī nozīmīgu likumdošanas grozīšanu un PVN samazinājumu tālāk. Uh, attiecībā uz to, vai trifels ir vai nav lauksaimniecības produkts un komisijas nostāju, un jūs arī to dzirdējāt, ka ir šeit runa par lauksaimniecības produktu. Līdz ar to es baidos, ka nodokļu izpratnē šeit varētu būt pārpratums. Tas, ka Itālija atzīst to, ka trifele kā lauksaimniecības produktu nozīmē koriģēt eh, fiskalitāti un paredzēt vēl lielāku PVN samazinājumu. Turpmāk TVA no šī brīža bija 10% un mērķis to bija pazemināt līdz 4-5% kādu Itālija nesen ir ieviesusi. Jānorāda, ka PVN direktīvas eh, izpratnē dalībvalstis var eh, samazināt divus, eh, ievies divus samazinātos līmeņus un vienu super, gar, paturēt vienu super samazināto līmeni ar nosacījumu, ka tas ir pastāvējis uz uh, 91. gada 1. janvāri. E, Itālijā tāds bija 4%. Kāpēc es e, pieminēju pārpratumu? Jo tas, kā vai produkts ir vai nav lauksaimniecības produkts, neietekmē to PVN e, līmeni, kas tiek pievienots. Tad, kad mēs runājam par likumdošanu Itālijā, tad ir zināma um, lauksaimniecības produktu daļa, kas tiek aplikta ar 10% PVN. Eh, Līdz ar to atzīt PVN, eh, atzīt rifeli par lauksaimniecības produktu nenozīmē automātiski piešķirt 4% PVN. Komisija šā gadījumā būtu jāuzsāk eh, pārkāpuma procedūra, ja tā piemērotu tripelī PVN 4%. Savukārt, Itālija var piemērot 5% PVN, kas nesen tika ieviests sojai, rizoto un bazilikam. Tādējādi komisijai nav pilnvaru piespiest Itālijai vēl vairāk samazināt PVN, cik tālu šai dalībvalstī ir pietiekama izvērtēšanas rezerve. Svarīgi ir ievērot neutralitātes principu PVN direktīvā saskaņā ar kuru līdzīgi ekvivalenti strādājumi ir fiskālā veidā jāapstrādā līdzīgi. Trifeļu gadījumā nav pilnīgi skaidrs tas, ka vidējam patērētājam eh, trifele ir eh, ekvivalents produkts šampiņoniem vai E, baravikā. Trifeli ir luksus produkts, un komisijai nav juridisku instrumentu, lai vērstos pret skaidru justīcijas tie, tiesas praksi, kas atzīsts plašu diskrētumu principu dalību valstīm šajā jomā. Es vēlējos šo precizējumu sniegt. Paldies! Paldies par šo izklāstu, par to, kas ir, kas nav iespējams attiecībā uz šo tematu, kur ir. robežas. Serjo kungs aicina mūs sagatavot vēstuli Itālijas lēmējas tādēm. Mēs tā arī rīkosimies un sagaidīsim, kāda ir atbilde. Pagaidām mēs atstājam lūgumu rakstu atvērtu. Un atgriezīsimies pie tā pēc dažiem mēnešiem. Vai jūs piekrītat, Serjokungs? Paldies, Serjokungs! Itālijā. Šeit mazāk interesē PVN kā tāds. Uh, jautājums ir, vai ābols ir uh, auglis, vai lasis ir zivs, vai trifele ir lauksaimniecības produkts. Bet, ja viss caur ir izlēmts, ka trifelē ir, eh, tiek uzskatīta par lauksaimniecības produkts, tad nav nekāda pamatojuma Itālijā to par tādu neuzskatīt. Arguments ir tāds, ja ābols ir auglis Briselē un citur, un tas ir auglis Romā, un trifele ir eh, eh, lauksaimniecības produkts un sēna Briselē, tad tā ir arī sēna Itālijā. Paldies! Mēs uh, sagatavosim vēstuli Itālijas lēmējiestādēm, mēs eh, sagatavosim dialogu un atstāsim šo lūgumu rakstu atvērtu un atgriezīsimies pie šī temata mazliet vēlāk. Un tagad, godējumie kolēģi, mēs esam pabeiguši skatīt mūsu darba programmu un pirms mēs pabeidzam sanāksmes vēlētos norādīt uz vienu svarīgu lietu. Šī ir mūsu pēdējā sanāksme 2017. gadā. Saskaņā ar mano vispārīgo novērtējumu lūgumrakstu komiteju ir paveikusi lielu darbu 2017. gadā. Mēs esam strādājuši pie ļoti nozīmīgiem, delikātiem, steidzamiem jautājumiem, un mums ir bijusi ļoti laba darba grupa. Es vēlos pateikties visiem kolēģiem. Pēters, es te uzrunāju kā deputātu. Vēlos pateikties visiem mūsu deputātiem, asistentiem, politiskajiem konsultantiem un mūsu komitejas priekšsēdētājs vārdā es jums novēlu veiksmīgu jauno gadu turpināsim darbu.